Un tagad, kolēģi, balsojam par rezolūciju attiecībā uz asociācijas līgumu noslēgšanu ar Gruziju. Vispirms pirmais grozījums. Balsojam paceļot rokas. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Eh, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, piektais atkrīt. Tālāk ir 15. punkts. Piektais atkrīt, jo tika pieņemts pirmais. 15. grozījums, 2. un 6. 15. punkts, 2. 6. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot par 2. un 6. grozījumu. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. Predes kungs vēlas iesniegt mutis grozījumu. Lūdzu, Predes kungs. To... Priekšsēdētāji, es vēlos iesniegt mutisku grozījumu, bet vispirms vēlos sveikt uh, bijušo Grūzijas prezidentu Mikailu Sakašvili, kurš arī atrodas šajā zālē. Um, un tagad es vēlos iesniegt um, mutisku grozījumu jaunu 16. punktu, kas skan šādi. Apsveic SAO um, ziņojumu par Grūziju, kas pieņems 9. decembrī un aicina Grūzijas valdību pārvarēt uh, pastāvošos trūkumus. Priekšsēdētāji, kolēģi, ja ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu, lūdzu dariet to zinām. Ja nē, tad balsojam par šo grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Grozījums pieņemts. Ejam tālāk. Trešais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ceturtais. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un pēdējais balsojums ir Mamīkina kunga ziņojums par asociācijas nolīgumu ar Gruziju. Balsojums par piekrišanu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi! No zaļajiem ir saņemts pieteikums apstiprināt Ernestu Maragālu kā budžeta komitejas īsteno lotu.